paziņojuši par pieciem likumdošanas aktiem, kas ir jāpieņem saskaņā ar 231. pantu un ir jāizsniedz grozījumi, ja 24 stundu laikā neviens neprotestēs un jūs varat iepazīties ar eh, šiem tekstiem, ar likumdošanas tekstiem mūsu tīmekļa vietnē. Pēc eh, vasaras brīvlaika saskaņā ar 78. reglamenta pāntu es kopīgi ar padomas priekšsēdētāju esmu parakstījis astoņas likumdošanas aktus,